Ladies, gentlemen. Nu, labdien, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai mēs varētu sākt mūsu šīs dienas darbu. So, the agenda you have draft agenda Tātad jūs noteikti esat saņēmuši darba kārtības projektu. Jāsaka, ka ir neliela problēma ar uh, balsošanas datumiem par GSP, jo iepriekšējā koordinatora sanāksmē tika nolēmts uh, atlikt balsošanu, bet acīm redzot nav panākt vienošanās par to, kad tas konkrēti varētu notikt. Katrā ziņā es esmu pārliecināts, ka tiks izvirzīts lūgums iekļaut šo balsošanu darba kārtībā tikai 1. martā, un katrā ziņā es to atbalstīšu, bet mēs par to lemsim nedaudz vēlāk. Vai ir kādi iebildumi pret darba kārtības projektu? Mm, ja nē, tad mēs varam uzskatīt kā darba kārtības projekts apstiprināts. Tālāk. Par saņemto korespondenci manā priekšā ir saraksts par to, kas ir saņemts. Ja jūs interesē kāda konkrēta tēma, tad jūs noteikti varat eh, sekretariātā vērsties, lai saņemtu šo informāciju. Tālāk trešais punkts darba kārtībā. Uh, turpmākās makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu Grūzijai. Šī būtu pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Es esmu referents par šo tēmu, un mans viedoklis ir sekojošs. Eiropas komisija ierosina turpināt finansiālās palīdzības piešķiršanu Grūzijai. 46 miljonu eiro apmērā pusi ir paredzēts piešķirt kā uh, grantus, kā neatmaksājamās eh, subsīdijas, un otra pusi kā aizdevumus. Kā jūs atcerties makrofinansiālās palīdzības uh, priekšlikumu, ko skatām INTA? attiecībā uz Ukrainu un Moldovu, jā, bija, un mūsu komiteja uzstāja, lai parlaments tiktu informēts par reālo šo instrumentu īstenošanu, lai uzlabotu šīs palīdzības caurskatāmību un atskaitīšanos par to. Jāsaka, šajā gadījumā komisija ir sekojusi parlamentu un padomas lēmumiem šai sakarā, un šī priekšlikuma teksts attiecībā uz palīdzības piešķiršanu Grūzijai pilnībā atbilst mūsu iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, kas tika pieņemti attiecībā uz līdzīgas palīdzības piešķiršanu Ukra Ukrainai un Moldovai. Tādēļ ierosinu ka šeit varētu izmantot vienkāršoto procedūru, jo nav iemesla izmantot parasto procedūru, kas ir garāka, lai gal beigās eventuāli apstiprinātu komisijas sagatavoto priekšlikumu. Tātad es ierosinu jums uh, apdomāt, vai mēs varētu piekrist vienkāršotai procedūrai bez grozījumiem komisijas priekšlikumam, lai ietaupītu laiku. Un mēs zinām, ka mūsu darba kārtība ir visai piesātināta ar daudzām dažādām tēmām, tādēļ dod iespēju jums tagad izteikties attiecībā uz manis izteikto priekšlikumu, kas ir izmantot vienkāršoto procedūru. Es došu vārdu zaļo grupas pārstāvim Taylor kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es neiebilstu pret jūsu priekšlikumu attiecībā uz procedūru, bet man ir divas īsi komentāri par saturu un viens par pašu procesu. Ņemot vērā to, ka Gruzijas valdība ir līdzatbildīga par 2008. gada kāru ar Krieviju, tad ir jautājums, vai mēs varam būt pārliecināti, ka šie līdzekļi netiks izmantoti, lai palielinātu militāros izdevumus. Vai mēs varam gūt šādu pārliecību? Tāds ir mans jautājums. Un vai komisija varētu uh, mums arī sniegt datus par budžeta izdevumiem minētajos gados? Otrakārt, Starptautiskais valūtas uh, fonds, fonds arī ir sagatavojis uh, atzinumu, un mēs arī esam pieprasījuši, lai komisija regulāri atskaitītos uh, par to, kas notiek, un jautājums, vai tas ir tā noticis. Un visbeidzot, pat cik es esmu jauns deputāts šajā komitejā, man šķiet, ka mēs joprojām Katru programmu attiecībā uz makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu izvērtējam uh, kā uh, kaut ko, kas tiek skatīts izņēmumu kārtā. Ņemot vērā to, cik bieži tiek lēmts par šādas makrofinansiālas palīdzības piešķiršanu, varbūt komisija varētu uh, sagatavot ietvaru līgumu, lai mums nebūtu katrā atsevišķā gadījumā jāsāk atkal no nulles. Paldies! Paldies, vai ir vēl kādas piezīmes, pirms es dodu vārdu komisijai? Tādā gadījumā došu vārdu komisijas pārstāvim Temprāno kungam. Paldies priekšsēdētāji attiecībā uz trešo jautājumu. Es gribētu vēlreiz apstiprināt, ka makrofinansiālā palīdzība tiek izmantota um, uzkrājuma veidošanai un nevis uh, budžeta finansēšanai. Uh, bez tam Grūzijai ir arī nolīgums ar Startautisko valūtas fondu, un ņemot vērā šo pasākumu mm, izvērtēšanu katrā konkrētā gadījumā atsevišķi, es gribētu teikt, ka tas tā notiek, bet kas attiecās uz ietvaru regulu, tad tieši pēc parlamenta lūguma komisija nopietni strādā pie tā, lai sagatavotu ietvaru regulu, kas eh, tiks iesniegt parlamentam un padomē izskatīšanai visai drīz, lai varētu tiešām izmantot standarta uh, nolīgumus šādas palīdzības piešķiršanai. Paldies! Jā, priekšsētāji saka, un vēl ir jautājums, vai komisija ir informējusi parlamentu uh, par iepriekšējās makrofinansālas palīdzības piešķiršanas izpildi. Tātad jautājums bija par to, vai attiecībā uz iepriekšējiem gadījumiem, kad tika piešķirta makrofinanciālā palīdzība Ukrainai un Moldovai, vai komisija uh, ir izpildījusi savu pienākumu, tas ir informēt parlamentu par to, kā tas ir realizēts. Atbilde. Jā, priekšsēdētāja kungs, mēs katru gadu iesniegsim pārskatu par šīs palīdzības izpildi. Tā tiek iesniegt parlamentām jūnija beigās attiecībā uz Moldovu, tad mēs varam paziņot, ka pirmā daļa maksājumu jau ir eh, pārskaitīti, un mēs joprojām attiecībā uz Ukrainu eh, vienojamies par nosacījumiem. Mēs esam panākuši būtisks progress pēdējās nedēļās, bet joprojām ir vairāk neatrisināti jautājumi, kas neļauj mums panākt galīgo vienošanos. Un, attiecīgi mēs jūs informēsim par notikumu attīstību šai sakarā. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Tātad šis jautājums, uz šo jautājumu atbild tika saņemta. Tā kā redz, ka iebildumu nav manam priekšlikumam izmantot vienkāršoto procedūru. Tad uzskatām to apstiprinātu bez iebildumiem. Un šis priekšlikums tiek pieņemts bez grozījumiem un es ziņošu plenāru sēdē par šo rezultātu. Paldies! Tālāk ceturtais punkts darba kārtībā - Inovācijas Savienība. Pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Kā jūs zinat, tā ir viena no komisijas vadošajām iniciatīvām stratēģijas 2020 ietvaros, to sauc Inovācijas Savienība atbildīgā komiteja ir ITRE, un mēs nolēmām sagatavot atzinumu. Referente ir Inese Vaiderskundze no Eiropas Tautas partija grupas. Viņa nav šeit klāt, un Kasparī kungs viņu aizstāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es neaizstāju Vaiders kundzi, bet es izlasīšu uh, viņas uh, sagatavoto tekstu. Viņa lūdz man nolasīt sekojošo. Dārgie kolēģi! Ļaujiet man vispirms atvainoties par to, ka neesmu klāt otrajā viedokļa apmaiņā par atzinumu, jo man ir jāpiedalās, kā jau iepriekš tika um, apstiprināts uh, konferencē Izrēlā, kas attiecās Inovācijas Savienību. Uh, tad es esmu sniegus atzinumu gan par itra ziņojumu, gan par komisijas paziņojumu, kas eventuāli paudīs parlamentu pozīciju. Tādēļ pauž nožēlu, ka šajā brīdī mēs neesam saņēmuši pilnu tekstu projektu vai papildinājumu itra darba dokumentām, izņemot tikai nepabeigto versiju, kas tika iesniegta pirms mūsu pirmās viedokļa apmaiņas janvārī. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai itra atzinumā tiktu um, dot atsauc uz abiem šiem dokumentiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš par šo atzinumu ārkārtas eh, sakarā ir pagarināts līdz 14. februārim, lai mēs visi varētu izvērtēt dokumentus. Ņemot vērā šos apstākļus, es esmu eh, gatava ierosināt arī vairākus grozījumus pati mēs nevaram un mums arī nebūtu jākonkurē ar Ķīnu attiecībā uz ražošanas cenām. Mūsu konkurences priekšrocība ir inovācijas, tehnoloģijas un intelektuālais potenciāls. Es uzskatu, ka itri atzinumā būtu jāņem vērā gan tiešie, gan netiešie šo aspektu ietekmu un Eiropas Savienības ārējās tirzniecības loma. Ir svarīgi, ka inovācijas stratēģijas būtiskā ietekme uz tirzniecību var notikt tikai tad, ja palielinās Eiropas konkurētspēja pasaulē attiecībā pret Ķīnu, ASV un Japānu, kas piedāvā konkurētspējīgas cenas, labvēlīgu likumdošanu un augstas tehnoloģijas. Kā jūs varbūt pamanījāt, tad uh, atzinuma projektā, ko esat saņēmuši, es atbalstu lielāku tiesisko aizsardzību Eiropas intelektuāliem īpašumam, inovācijām un tehnoloģijām. It īpaši attiecās uz tehnoloģijām, kas nodos trešajām valstīm. Bez tām Eiropas Savienības patenta cenas ir jāsamazina, lai palielinātu globālo konkurētspēju un dot labāku iespēju Eiropas pētniekiem. Kas attiecās uz tirniecību, tad inovācijas savienībā ir jābalstās uz tirniecības partnerībām, kas balstās uz stāvstarpīguma un godīgas konkurences principiem. Eiropas Savienībai ir jāraugās, lai eh, vienlīdz labvēlīgi tirzniecības noteikumi tiktu attiecināt arī uz Eiropas eksportētājiem. Bez tam, lai nodrošinātu Eiropas inovāciju potenciālu attīstību, mums ir jāizvairās no liekas prioritarizēšanas, ir jāsniedz nepieciešamais politiskais atbalsts. Kamēr inovācijas savienībai vairāk vairs uz zaļo ekonomiku tiek radīts risks, ka mēs zaudējam daudzas iespējas. Eiropas Savienībā būtu jāralizē pasākumu, lai sniegtu politisko un finansiālo atbalstu dažādos līmeņos, sniedzot īpašu atbalstu maziem vidējiem uzņēmiem. Paldies, Pēters Kunds. Thank you. Uh... Paldies. Atzinuma projekts ir jūsu rīcībā. Es esmu droši, ka jums būs iespēja to izlasīt, vai kādam ir kādi komentāri. Sāksim diskusiju. Um, Dartmar kungs no FD. Order, so Varbūt uh, man patiešām vajadzētu izmantot iespēju izlasīt šo ziņojumu, bet man ir divas uh, vienkāršas piezīmes. Un es, es varētu nākt klajā kaut vai ar 20 komentāriem, Bet uh, es vēlētos, lai komisija atbildētu uz šiem eh, jautājumiem konsekventi, nevis atbildētu tikai uz tiem, kas ir mazāk svarīgi. Tātad pirmais uh, ir vispārīgs komentārs un otrs ir specifiskāks, pirm, vispārīgāks. Runa ir par inovāciju Savienību, <coughs> bet es vēlos teikt, ka jūs nevarat reglamentēt inovācijas. Tas vienkārši nav iespējams. Tas ir absolūti pretrunā ar inovāciju zinātnes pieredzi, kas ilgst jau simtiem gadu. Un ja Eiropas komisija uzskata, ka tā spēja reglamentēt šo jomu, tad es vēlos teikt, nē, jūs to nevarat. Kāpēc, komisāri, jūs domājat, ka tas ir iespējams? Otrā piezīme. Tas ir tāds kā makro punkts pirms es nonācu šajā institūcijā, tika pieņemta pagaidu darbinieku direktīva, kas eh, padarīja pagaidu nodarbināto dzīvi sarežģītāku un ar uzņēmumiem padarīja sarežģītāku šādu darbinieku nolīgšanu. Un uh, ik viens, kas vēlas uh, sākt kaut kādas inovācijas, uh, viņi visticamāk mēģinās eh, piesaistīt eh, nepilna laika darbiniekus vai paši darbosies nepilnā laikā kāda cita labā, lai varētu apmaksāt savus rēķinus un eh, pārējā laikā vienkārši pelnīs naudiņu. Un šīs inovācijas, varbūt tās arī varētu kļūt par jauno Microsoft, jauno Google vai jaunajām sen Microsystems. Un eh, man, jā, es eh, apzināti izvēlējos šos trīs eh, ar ASV saistītos piemērus. Un mans otrais jautājums ir tāds. Tātad jūs ieviešat pagaidu darbinieku direktīvu, tādējādi iznīcinot inovāciju iespējas. Tāpēc varbūt jūs varētu mums atbildēt, kāpēc jūs vēlaties iznīcināt inovācijas ar leģislatīvām iniciatīvām un direktīvām. Vairums Jā, jo īpaši runājot par šo pagaidu darbinieku direktīvu, es gaidīšu jūsu atbildi. Paldies, saka priekšsēdētājs, un es gaidīšu arī komisijas eh, atbildi uz šiem jautājumiem. Zaļo pārstāvs. Es eh, nesniegšu atbildi kolēģim, bet tikai pateikšu, kas Sākot ar to brīdi, kad Eiropas Savienība iebulda vairākus miljardus inovāciju programmās, ir jāzina, ko mēs un kādā virzienā atbalstam, kādā virzienā mēs virzīsim ekonomiku pēc krīzes. Visā ekonomikas vēsturē vienmēr ir bijis. Um, brīdis, kad iesaistās valsts kolektivitāte, lai pārorientētu atsevišķus sociālos vai ekonomikas sektorus. Un es, ko esmu guvis no šī pēckrīzes perioda, ir tas, ka Eiropa turpina darīt to, ko tā ir darījusi līdz šim, un mēģinot uh, eh, uh, eh, iz, panākt, lai vilks paēdus un kaza dzīva, mēs veidojam ekonomiku, kas uh, Eh, kas ir vērst uz pagātni un lai mēs virzītos uz nākotni, tad referents šeit piemin zaļo ekonomiku, piemēram, bet vajadzētu tomēr eh, ap, aplūkot, ko tad dara mūsu galvenie ekonomiskie partneri Ķīna, Dienvidkoreja, daļa Amerikas valstu šodien inovācijas un atjaunošanas plānu ziņā. Tas nozīmē enerģijas ekonomikām, atjaunīgajām enerģijām. Un visiem šiem sektoriem E, kas varētu būt galvenie konkurētspējas kritēriji Rīgas. Tā tad mums ir jāorientē e, mūsu ekonomiku uz šīm nozarēm. Un tad, kad mēs runājam par zaļiem tehnoloģiem, mēs runājam par inovācijām, tad pirmkārt mums ir jāuzdod jautājums par intelektuālo īpašumu. Kāds aizsardzības režīms inovācijām būs, vai mēs pieviesīsim ļoti stingru režīmu, piemēram, patentu sakarā, vai Tas būs režīms, kas vienlaicīgi gan kompensēs eh, inovācijas un maksās eh, pat eh, taisnīgu cenu, vai arī dos piekļuvs iespēju jaunām tehnoloģijām, tad, kad mēs runājam, piemēram, par klimatu pārmaiņām dienvidu zemēs. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Arī man ir jāizsakās mūsu grupa sēnu referenta vietā Džo Higgins kunga vietā, respektīvi, kas uh, arī uh, šobrīd piedalās vēlēšanu kampaņā pēc krīzes Sīrijā un uh, nevar būt šeit, taču viņš vēlējās, lai es jums pastāstu par viņa nostāju. Un arī es vēlējos teikt, ka ekoloģisko un sociālo jautājumu apvienojums šajā ekonomiskās krīzes skartajā pasaulē. Un kad, kad krīzes beigas vēl nav manāmas, nu jāteic, ka inovācijas politikai ir jāveicina bezdarba pārvarēšana sociālo problēmu pārvarēšana, un tāpēc mums ir jādomā par to, kādā veidā šīs politikas stratēģijas var palīdzēt izvairīties no aizvien lielāku iedzīvotāju grupu izolēšanas, eh, no tā, kas notiek viņu valstī. Es izlasīju Eiropas uh, eh, ar, arotbiedrības priekš ģenerālsekretāra vēstuli kongresam, kurā viņš ir izteicies par mm, plānotā mak plānotās makrofinansiālās kontrolas nolīgumu grozīšanu. Un eh, es vēlētos sasaistīt mūsu komiteju debates un eh, koncentrēt tās uz ekonomiskās attīstības inovēšanu, lai eh, spētu stāties eh, pretī nākotnes problēmām. Un uh, Higgins kungs ir piedāvājis uh, konkrētus grozījumus šim uh, ziņojumam. Uh, lai mēs varētu apspriest tās un lemt par turpmāko darbu pie ziņojuma. Paldies! Neviens vairs nav pieteicies eh, runāt, varbūt dosim vārdu komisijas pārstāvim. Kas pārstāvēs komisiju? That, uh, there... Man ir jāteic, ka attiecīgā dienesta, attiecīgās nodaļas vadītājs nevarēja šodien ierasties un atbildēs uz jūsu jautājumiem rakstveidā. Uh, Mēs esam pieņēmuši zināšanai šos jautājumus. Priekšsēdētājs, es ceru, ka tam ir bijis eh, pienācīgs pamatojums, proti tam, ka šeit eh, nav neviena, kas varētu pārstāvēt komisiju un atbildēt uz jautājumiem, jo tā galu galā ir komisijas iniciatīva. Un šeit tiek izskatīts eh, ziņojuma projekts, un komisija zina par to. Man tas nešķiet pieņemami, ka komisija nevarēja nodrošināt savu klātbūtni šeit, lai atbildētu uz jautājumiem. Tāpēc cerēsim, ka šis nav tāds e, precedenta gadījums turpmākajam procesam un ka komisija vismaz turpmāko pāris dienu laikā iesniegs savas rakstveidu atbildes lai mēs varētu uh, izmantot arī komisijas ieguldījumu. Priekšsēdētāji, jūs uh, ar savu ierasto daļrunību burtiski izrāvāt vārdus man no mutes, bet uh, es vēlētos norādīt, ka šī ir parlamentārā komiteja un mums ir uh, jāpēt, ko komisija dara. Šis ir komisijas ziņojums un neviens nevarēja ierasties, mums pat nepateica, kāpēc. Varbūt mums vajadzētu noskaidrot, kādi ir bijuši šī iemesli. Komisijā strādā ārkārtīgi daudz cilvēku, un nedrīkst notikt tā, ka neviens no viņiem nav gatavs atbildēt uz dažiem jautājumiem. Problēma ir tāda, ka Mēs pat uh, nevaram noskaidrot, uh, kas tad īsti kavē komisijas uh, pārstāvis atbildēt uz jautājumiem, kādas ir problēmas ar viņu darba grafiku. Varbūt ar priekšsādātāju starpniecības varētu uzdot šādu jautājumu, kāpēc īsti komisija nevar būt šeit. Well, my idea is that uh, in good faith uh, the Commission might. Mēs e, varētu cerēt, e, ka komisijas nodomi ir bijuši godīgi un ka kāds neparedzēts gadījums nav ļāvis komisijas pārstāvjiem ierasties. Pieņemot, ka pārstāvis nav ieradies kāda ļoti, ļoti nopietna negadījuma dēļ, vai jūs lūdzu varētu nodot ziņu šim pārstāvim, kurš nevarēja ierasties? manas eh, personīgās bāžas par šo negadījumu, kas ir noticis, un varbūt mēs varētu novēlēt eh, šai personai ātru atvesaļošanos un atgūšanos, lai kas tur arī būtu noticis. Labi, ņemot vērā, pieņemsim zināšanām visu teikto, Kasperīkungs, priekšsēdētāji. Uh, ja šķiet, ka neviens uh, netika informēts par to, ka komisija šeit uh, nepiedalīsies, ja te varbūt runa par kādu negadījumu vai aizkavēšanos, un tāpēc šo punktu varbūt vajadzētu pārcelt uz pēdējo darba kārtības uh, punktu. Varbūt, ka komisija līdz tam laikam izdosies kādu atsūtīt uz šajieni. Will this proposal suit the Commission? vai šis priekšlikums eh, ir pieņemams komisijai. Eh, jā, paskaidrojot komisijas eh, prombūtni, Degrāfkungs, kas strādā SC1, nevarēja ierasties, un viņš atbildēs uz jūsu rakstveidu jautājumiem saulēcīgi. Priekšsēdētājs, ko jūs domājāt, ir saulēcīgi. Saulēcīgi, vai tas nav domāts šodien? Okay. We take uh, notice from this. Labi. Mēs pieņemsim zināšanai šo komisijas nespēju atbildēt uz jautājumiem. Vai ir kādi ziņojumi no referenta puses, no Kasparīka un puses? E, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 14. februāris. Pulksten 18. Ķersimies pie piektā darba kārtības punkta. Sociālās politikas ārējā dimensija, kas veicina darbu un sociālos standārtus un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību. Tas ir atzinums Nodarbinātības komitejai, kas ir atbildīgā komiteja. Kā jau jūs zināt, pagājušajā gadā tika pieņemts agrīns eh, pašiniciatīvas ziņojums par līdzīgu tēmu, tāpēc būtu tikai saprātīgi, ja mēs arī piedalītos eh, šajā ziņojumā, ko izstrādā Nodarbinātības komiteja. Mūsu komiteja jau bija iespēja padziļināti diskutēt par šo tēmu, tika nolemts ķerties pie atzinuma projekta, kas ir jūsu dokumentos. Eh, referente ir Tokija Saifi un vārds jums, referentes kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos eh, par mazliet aizsmukušo balsi esmu saukstējusies, taču man vajadzēja šodien šeit būt. Tāpēc es esmu gandarīta, ka varēju strādāt pie šī jautājuma un tādējādi varēju turpināt savu iepriekšējo ziņu par cilvēktiesībām, sociālajiem un apkārtējās vidas standartiem starptautiskajos nolīgumos. Es gribētu izmantot šeit konsensuālo metodu, tāpēc šodien manis piedāvātais teksts Eh, ir sekojošs ar šādiem priekšlikumiem. Pirmkārt, gribu atgādināt to, cik nepieciešams ir stiprināt starptautisko organizāciju lomu, kā arī tos uh, eh, savstarpēju sadarbību. Piemēram, uh, darba Pasaules darba un tirdzniecības organizācijas varētu sadarboties ciešāk, lai varētu kļūt par patiesiem sociāliem taisnīguma spriedējiem. Tāpat arī E, Startautiskā darba organizācija un UNESCO un citas organizācijas šajā sakarā vajadzētu paredzēt ciešāku sadarbību starp tām. Tāpat arī es gribētu e, atsaukties uz obligātu e, korporatīvās atbildības klauzulas iekļaušanu nolīgumos un priekšsēdētē, kā jūs atgādinājat? Dezīra kunga ziņojuma pieņemšana novembrī parādīja, ka šī doma tiek plaši atbalstīta Eiropas parlamentā, un es gribētu pārliecināties, ka vēstījums ir saprasts arī pārējās institūcijās, un ka šī klauzula tiks regulāri iekļauta visās sarunās. Tāpat arī es vēlējos pieminēt eh, MVU, protams, lielās multinacionālās sabiedrības ir ar savu lomu, izplatot sociālās politikas, um, Eiropas uh, politikas, bet arī MVU ir ar savām uh, uh, atbildībām un saviem pienākumiem šajā jomā. Protams, MVU Eh, ir eh, ļoti atšķirīgas un pārstāv visai plašu gāmu, taču mums ir jādomā par tādiem rīkiem, kas dod iespēju veicināt sociālās, eh, sociālos standārts un sociālo atbildību šajā kategorijā. Un to pieminot savā dzinumā, es īpaši gribēju vērst Eiropas komisijas uzmanību šo jautājumu, kura šogad gatavo ziņojumu par Eh, aktivitā, eh, MVU aktivitātes internacionalizāciju. Un šajā sakarā mēs šo aspektu nevaram ignorēt. Divi jautājumi tomēr ir neatrisināti. Pirmkārt, Eh, korporatīvās atbildības eh, saistošais vai brīvprātīgais raksturs piedāvāju to padarīt par obligātu. Līdz šim parlaments vienmēr ir izteicies pret šādu iespēju un vai vajadzētu attīstīt tālāk mūsu pozīciju. Un tālāk jautājums par sankcijām eh, korporatīvās atbildības ziņām divpusējie, divpusējie nolīgumi, kas notiek, ja netiek respektēta šī klauzula no partneru puses. Šis jautājums ir jārisina arī vispārīgo preferenču sistēmas ietvaros. Kādas sankcijas vai eh, tiks ehm, piemērotas, līdz šim tās bija visai ierobežotas? Un būtiskais, manuprāt, ir vēl tas, lai komisija sekotu tam, kā šīs klauzulas tiek ievērotas un kādas sankcijas ir neievērošanas gadījumā. Paldies! Jūs, neraugoties uz sākumā sacīto, izteicāties ļoti skaidri, un tagad dodam vārdu citiem deputātiem sociāldemokrātu vārdā. ēnu referents diemžēl nav klāt, viņš ir šobrīd Āfrikas delegācijā, vai kāds cits vēlētos, ko citu sacīt Helmut Čals no Goē. E. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es esmu praktiski jau ceļā uz Dakāru, uz Pasaules sociālo fórumu, un tāpēc es uh, priecājos par to, ka mēs šodien runājam par šo ziņojumu. Vai Jānu referents jau ir tur? Jā. Un uh, tāpēc man ir prieks uh, par to, ka mēs šeit uh, esam pievērsušies šim tematam. Ziņojums. Uh, skāra ārkārtīgi svarīgas problēmas, kas, manuprāt, vēl tikai eh, spāsināsies. Es eh, pateicos referentē par ieguldīto darbu, bet vēlētos norādīt, ka mūsu frakcijai ir virkne piezīmju un tiks saņemti arī virkne grozījumu no mūsu frakcijas, eh, gan kritiskas, gan arī citādas, un te es varētu minēt piemēru Mm, kādam jautājumam, kas jau ir uzmanības centrā, proti uh, izēvielu ražošana šokolādei, un te uh, ir iesaistīta virkne Eiropas un starptautisko uzņēmumu. Un uh, Eiropas uh, šajos uzņēmumos un apakšu uzņēmumos ir, pēc viņu darba ir redzams, ka nav ievērota virkne prasību, un es eh, tāpēc eh, vēlētos sagaidīt, kā arī komisija nāk klajā ar attiecīgiem pasākumiem, no kā izrietētu eh, noteikumiem atbilstošāka prakse. Un attiecībā uz turpmākajiem komentāriem un darbu pie šī atzinuma es uh, vēlētos, eh, lai tiktu veicināta lielāka uzņēmumu atbildība, lai Eiropas Savienība šo atbildību mm, labāk kontrolētu un lai uzņēmumi uzņemtos eh, atbildību par mm, sociāli atbildīgāku un ekoloģiskāku produkciju. Un tāpēc es arī ar prieku gaidu savu turpmāko sadarbību ar referentes kundzi. Paldies! Camp, uh, Mr. Camp, uh, Panama. Uh, yes. <laughs> Double name. From yeah. the uh, Long EFT. <laughs> Tālāk no EFT grupas uh, Kāmavāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju īsumā parunāt par korporatīvo sociālo atbildību. Pirms kļūt par Eiropas parlamenta deputātu, es uh, biju atbildīgs par lielu uzņēmumu sabiedriskajām attiecībām, un uh, Jāsaka, lielās uzņēmumu korporācijas izvēlas e, pieņemt e, šādu korporatīvo sociālo atbildības politiku tādēļ, ka viņi grib um, paust noteiktu atbalstu noteiktām vērtībām, ētikas kodeksam. Bet jāsaka, ka šādiem pasākumiem nozīme ir tikai tad, ja uzņēmumi pieņem šos uh, kodeksus brīvprātīgi, jo jebkurā pretējā gadījumā tas nedos vēlamo rezultātu. Paldies! Paldies! Labi, uzklausīsim komisijas pārstāvi. Magdalēna Ruda, lūdzu, vārds jums no komisijas puses. Patiesībā es esmu Kristīna Traiber un es esmu nodarbinātības ģenerāla direktorāta starptautisko attiecību nodaļas vadītāja. Mēs esam priecīgi, ka parlaments eh, runā par šo jautājumu rezolūcijas projektā un ka šī komiteja deva savu ieguldījumu. Mēs eh, noteikti atbalstām dialogu turpināšanu sociālas politikas jautājumos eh, gan divpusējās, gan daudzpusējās attiecībās ar sociālajiem partneriem. Kā jau referenti norādīja, mēs atbalstām šādu sadarbību arī globālajā līmenī un raugāmies, lai sociālie mērķi neatpaliktu no ekonomiskajiem mērķiem. Komisija noteikti turpinās veicināt ilgtspējīgas attīstības pasākumus, uh, Uh, cieņpilns darbu un korporatīvo sociālo atbildību, iekļaujot šos jautājumus gan investīciju līgumos, gan brīvās tirzniecības nolīgumos. Un, um, Mēs aicinām um, dalību valsts uh, ratificēt starptautiskās darba organizācijas atbilstošās konvencijas, kas attiecās uz sankcijām privās tirzniecības līgumos, kas tika pieminētas. Šis jautājums tika apspriests strādājot pie rezolūcijas par cilvēktiesībām un sociālās vidas standartiem starptautiskajos nolīgumos, tādēļ es negribētu detalizēti atkal atgriezties pie šī jautājuma. Tomēr Es gribētu atgādināt, ka komisija turpina uzskatīt, ka sistēma, kas balstīta uz dialogu ar partneru valstīm un to aktīvu iesaistīšanu, ir daudz labāk nekā sistēma, kas balstīta uz sodiem vai noteiktu tirsniecības priekšrocību apturēšanu. Bet, protams, mēs esam gatavi runāt par šiem jautājumiem ar šo komiteju arī uh, Eh, sekojot novembrī pieņemtās rezolūcijas īstenošanā, kas attiecās citiem ar tirzniecību saistītiem aspektiem, tad, kā referenti jau norādīja, ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta konsekvences starp patreizējo rezolūcijas projektu, kas tiek apspriests un rezolūciju par cilvēktiesībām un sociālajiem un vidas standartiem starptautiskajos nolīkumos. Tā kā tik minēts jautājums par korporatīvo sociālo atbildību, tad, protams, mums ir aktīvi jāveido caurskatāmas normas, kas balstītas arī uz starptautisko darbu šajā kontekstā, un izējas punktam ir jābūt brīvprātīgai sociālai atbildībai, jo tas nozīmē iet tālāk nekā tiesiski un juridiski nolīgumos tiek prasīts. Mēs jau arī iepriekš ar parlamentu esam daudz strādājuši dažādās komitejās, arī nodarbinātības komitejā, lai raucītos, ka tiek nodrošināta šī caurskatāmība un lai tie, kas eh, sakās, realizējām sociālo atbildību, to arī darītu, bet, kā jau tika norādīts, šiem pasākumiem ir jābūt brīvprātīgiem. Paldies! Thank you to close this, this discussion. Paldies! Došu vārdu referentai Tokijā Seifī, lai noslēgtu diskusijas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, redzam, ka šie divi jautājumi, kurus es uzdevu par saistošo vai brīvprātīgo raksturu, un es arī gribētu atbildēt, un tas ietilpst arī citos jautājumos ko es gribēju sacīt, domāju, ka vajadzēja varbūt izteikties plašāk, taču tas būtu viss eh, pakļaujams um, grozījumu procedūrai. Paldies, grozījumu termiņš ir 16. februāris. Nē, atvainojiet, priekšsēdētājs ir pārlabo 14. Pūksten 6. vakarā. Tālāk sastais punkts vienotājs tirgus uzņēmumiem. Šis ir atzinuma projekts, kur IMCO ir atbildīgā komiteja par šo jautājumu un mūsu referente atzinumam ir Jozefa Andreša no sociāldemokrātiem. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos eh, pateikties par to, ka man tika uzdot sagatavot atzinumu par šo ziņumu un arī pateikties par sadarbību, lai varētu sagatavot šo atzinumu. Tāpat arī gribu pateikties IMCO referentam par eh, piedāvāto sadarbību. Protams, Eh, gribu sacīt, ka vienotā tirgus eh, konsolidācija un tās nozīme stratēģija 2020 un Eiropas Savienība globalizētā sistēma ir ļoti nozīmīga izaugsmai. Un sadarbībā ar trešajām valstīm, kā pamata elementam, varētu, viens no elementiem, lai varētu veicināt izaugsmu, iznīdēt e, nabadzību un sasniegt tūkstošgadus mērķus. Ziņojumā mēs. E, apspriedām jautājumus, kurus mēs apspriedām arī burtiski pirms pāris minūtēm. Pirmais jautājums ir ietekme pirms pēc ieviešanas, lai varētu paredzēt pozitīvu re rezultātu un apzinos, ka uh, būs nepieciešama grozījuma. Tāpat arī klauzula par sociālo atbildību, par darba tiesībām, par apkārtējo vidi, kas šobrīd tiek apspriesti un kam ir jābūt saistošiem. Uh, jo ir skaidrs, ka mēs uzskatām, ka šiem jautājumiem ir jābūt saistošiem. Mēs esam atvērti tik vienam grozījumam, kas tiks iesniegti, taču pastāv ļoti liela atbildība eh, darba un apkārtējās vidas pasaulē, eh, kas uzliek par pienākumu Eh, mums eh, lemt par saistošiem pasākumiem. Ir jārunā par konkurētspēju kā pamats elementu attīstībai, tāpat arī no mūsu uzņēmumu puses, un ir jārunā arī par intelektuālā īpašuma tiesībām, pār pirātismu, pār falsifikācijām, un lēta darba spēka ļaunprātīga izmantošana, kas, eh, e, kas rada šo pelēko ekonomiku un noved pie eksplo, eksploatācijas. Eh, tālāk runājot par maziem vidējiem uzņēmumiem un to vietu starptautiskajā tirgu, dažkārt ļoti grūti vai pat neiespējami. Uh, E, ņemot vērā to līgumus ar tādām valstīm kā Ķīnu, Indiju, Brazīliju, kur ļoti grūti ir administratīvi panākt e, visa šīs darbības, lai tās kļūst, kļūtu publiskas un caurskatāmas. Un es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt sociālo raksturu šeit, jo, manuprāt, starptautiskai tirsniecībai ir jābūt ar šo medaļas pusi, kur dažkārt mēs neņemam vērā. Mums ir jāapzinās, ka Eh, sociālā palīdzība dažkārt varētu tikt eh, sniegta starp dažādām pasaules daļām. Un es gribu eh, pateikties visiem, kur palīdzēja sadarboties, sagatavot šo atzinumu. Paldies! Gracias, this... Paldies! Dosim vārdu diskusijas dalībniekiem. Salvatorija Kolīno no Tautas partijas. Tas ir ēnu referents. Koltāto, kon grande attenzione. Paldies, priekšsēdētāji, es ļoti rūpīgi uzklausīju mūsu kolēģis pārdomas. Es piekrītu ļoti daudzām lietām, ko viņi sacīja, arī es domāju, ka ir jāatbrīvojas no konkrētām grūtībām, jāsamazina e, izmaksas, jāvienkāršo procedūras, lai vienotais tirgus būtu konkrēt spējīgāks. Mazāk es varu piekrist e, e, tam, kur viņa ļoti daudzas reizes tekstā pieskars sociālajam profilam, kur Barija kundze atsaucas uz noturīgu izaugsmi vairāk kārt savā tekstā varētu arī uzstāt uz uzņēmumu stiprināšanu vienotajā tirgu būtu svarīgi eh, pasvītrot to, ka tā vietā, lai oponētu dempingam, vajadzētu paredzēt cīņu pret starptautisko pienākumu pārkāpšanu, lai mēs labāk varētu izcelt mūsu apspriežamo jautājumu. Protams, ir jācaucas uz pārkāpumiem, taču nākot klājā ar priekšlikumiem, kā prasībām eh, likvidēt visus šķēršļus eh, brīvai cirkulācijai tirgū. Un noslēgumā gribu sacīt, ka uzskatu arī, ka tas viss tiks iekļauts konkrētos grozījumos. Esam pārliecināts, ka atsevišķi no šiem grozījumiem uh, būs um, kompromisa augļi sadarbībā ar referentu, kurai, referentu, kurai es gribu pateikties par dokumenta prezentāciju. Grins. Paldies, eh, Kīts Teilors no Zaļajiem. Pateicos priekšsēdētāji, manuprāt, šis atzinuma projekts ir labi domāts, bet uh, tam uh, atsevišķās vietās trūkst skaidrības un mērķtiecīguma. Es domāju, ka pirmajā brīdī nav skaidrs, piemēram, kad ir runa par augstiem standartiem. Nav skaidrības, vai te ir domāti vispasaules standarti vai Eiropas Savienības standarti. Kontekstā ir pieminēts vienotais tirgus, eh, kas liktu domāt, ka te ir runa par ES standartiem, bet te pašā laikā ir atsaucis arī uz daudzpusējām organizācijām, uh, kas savukārt liecina par kaut ko citu. Es uzskatu, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība, un jo īpaši piekrītot iepriekšējiem runātājiem, Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgi uh, spēcīgāki sociālie un sociālās atbildības standarti ar paredzētām sankcijām, jo brīžiem uh, brīvprātīgās sistēmas vienkārši nedarbojas pastāv viena joma, kurā nav vienprātības, proti tas, ka uh, nav atbilstošas uh, kritikas attiecībā uz Eiropas Savienības jaunajiem globālās tirzniecības standartiem. Ir jāpadomā par uh, saskaņotību starp e ES 2020 stratēģiju un uh, izaugsmes un uh, globālo lietu dokumentiem. Mums uh, sagādā bažas tas, ka pašreizējā atzinumā runa ir par vecajām Eiropas globālajām politikas stratēģijām, nevis uh, jauno e ES 2020 koncepciju. Atzinuma projektā ir uzsvērts uh, akcents uz uh, es uh, tirdzniecības stratēģiju ar īpaši izceltām uh, īpašumtiesību aspektiem, bet mums ir bijušas diskusijas arī par akti jautājumiem, un šīs diskusijas nav atspoguļotas šajā atzinumā. Zaļie, protams, iesniegs atbilstošus grozījumus. Paldies! Priekšsēdētājs, mēs arī gaidīsim šos uh, grozījumus. Viljamam Dārtmanam vārds. Jūs esat šodien ļoti aktīvs, saka priekšsēdētājs. Man iedvesmo jūsu vadības stils, saka runātājs. Mēs arī iesniegsim dažus grozījumus šiem 50 priekšlikumiem, jo ir virkni vieta, kur šie grozījumi patiešām ir vajadzīgi un šķiet, ka šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, tāpēc es aprobežošos ar izteikumiem par pirmajiem 25 priekšlikumiem, bet es izteikšos īsi. Uh, Pirmajā priekšlikumā ir runa par ES eh, patentu tiesībām. Apvienotajā karalistē mums ir ārkārtīgi izstrādātas patentu tiesības, kas ir pārbaudītas un kas ir daudz efektīvākas nekā tās, ko varētu radīt Eiropas Savienība. Sestajā priekšlikumā ir runa par vienoto preču un pakalpojumu tirgu, bet mēs tajās runās jau klausamies kopš 60. gadiem, vai nu mums ir brīvs tirgus precēm un pakalpojumiem, vai nē un es domāju, ka attiecībā uz pakalpojumiem tāda nav. Un uh, tiecoties uz standartizētākiem projektiem, kā to ierosina Eiropas Savienība, varētu būt labāk, ja jau esošos produktus atļautu tirgot visā Eiropas Savienībā, un es vēlētos vērst komisijas un uh, komitejas uh, uzmanību uz Dižonas spriedumiem. Varbūt uh, komisija to varētu komentēt, pieņemot, ka šeit ir kāds, kas to varētu komentēt. Uh, Attiecībā uz 11. priekšlikumu ir runa par energoefektivitātes plāna ieviešanu. To vajadzētu saistīt ar cenu noteikšanas mehānismu, un e, es teiktu, jā, tas ir ļoti interesanti. 12. līdz 14. priekšlikums man šķiet ļoti izdevīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem. 15. priekšlikums savukārt ir neitrāls, bet 16. un 17 būtībā apdraud mazos un vidējos uzņēmumus. 17. priekšlikums. Te es gribētu vērst jūsu uzmanību uz tā gala formulējumiem. Uh, tur teikts, ka uh, valsts līgumiem vajadzētu būt uh, noderīgiem dažādos, uh, dažādiem nolūkiem. Te ir runa par uh, definīciju par to, ko mēs saprotam ar uh, politkorektumu. 19. priekšlikums tur ir norādīts, ka mums būs direktīva, ar kuru ievieš jaunu konsolidētu korporatīvo nodokli. Tas nozīmē, ka būs uh, nodokļu viendabīgums korporācijām visā Eiropas Savienībā. Taču problēma ir tāda, ka ir dažas uh, ekonomiski netik labklājīgas valstis, kas vienkārši nevar iekļauties šajā sistēmā, un no otras puses, piemēram, ir Vācija. Un uh, komisija šķiet šos aspektus vispār nav ņēmusi vērā. Es ceru, ka viņi to varēs komentēt, kaut gan apzinos, ka iespējams nevarēs. Tad, tad uh, eh, 20. priekšlikums. Te ir runa par jaunu PVN stratēģiju 11. gadam un paskaidrojumos norādīts, ka 12% PVN neiekasē virknes iemeslu dēļ, un arī maksāt nespēja ir šo iemeslu vidū. Vai komisija tagad mēģina pateikt, ka uh, šīm atkāpēm no PVN noteikumiem vairs nevajadzētu būt? Es gribētu teikt, ka pastāv atšķirīgas PVN likmes visā Eiropas Savienībā, un dalību valstu valdības ir nolēmušas, kas tām ir labāks. Un jo īpaši es vēlētos norādīt, ka pašreizējā apvienotās karalistes likme 20% ir stipri par augstu, bet kāpēc komisija domā, ka tā var spriest labāk nekā dalību valstis par to, kādām ir jābūt dalību valstu likmēm? Un visu beidzot, pēdējais komentārs ir par 25. priekšlikumu. Komisija ir apņēmusies nākt klajā ar paziņojumu par pakalpojumiem attiecībā uz um, vispārējiem pakalpojumiem. Jā, attiecībā uz vispārējo interešu pakalpojumiem. Un uh, te ir runa par Eiropas Savienības uh, piemērošanu un citiem noteikumiem uh, vispārējo interešu pakalpojumiem. Vai patiešām mēs vēlamies, lai valsts pakalpojumu, valsts atbalsta, valsts iepirkuma noteikumus uh, reglamentētu un uh, kavētu Eiropas Savienības noteikumu piemērošanu. Un man šķiet, ka tas arī draud notikt. Es vēlos vērst uz šo savu sociāldemokrātu kolēģu un zaļo uzmanību un visu interesantu uzmanību. Respektīvi, kā tad mūs praktiski ietekmēs 25. priekšlikums? Un te pašā laikā es vēlētos aicināt eh, komisiju atbildēt vismaz uz dažiem no šiem jautājumiem. Ja vairāk neviens izteikties nevēlas, tad dosim vārdu komisijai. Lūdzu. Thank you, Chair. Uh, my name is Pamela Brunter. Man sāc Pamela Brunter, un es vadu struktūru vienību, kas ir atbildīga par vienotā tirgus likumdošanu. Es nāku no iekšējā tirgus ģenerāla direktorāta. Tā kā centīšos atbildēt uz izskanēšiem jautājumiem. Vispirms es gribētu atbalstīt šī atzinuma sagatavošanu, kur tiek uzsvērts vienotā tirgus nozīme un e, šis e, ziņojums ļoti veiksmīgi papildina Buzo kungu ziņojumu IMKO komitejā un tas, ka tiek aicināts e, cīnīties vairāk pret pirātismu un viltojumiem, noteikti ir atbalstāms, kā arī aicinājums nodrošināt simetriju tirgus uh, atvērtības ziņā un publiskā vai valsts iepirkuma sakarā. Es gribētu atsaukties arī uz to, ko teica man kolēģi no nodarbinātības direktorāta par vidus un sociālajiem aspektiem, par to, vai šīm klauzulām vajadzētu būt obligātām vai nē. Komisija un līdz šim uzskatījusi, ka mums nevajadzētu tiekties uz obligātu šādu klauzulu, bet, protams, mēs atzīmējām jūs minētās bažas. Tālāk, attiecībā uz veselu rindu jautājumiem, ko uzdeva pēdējais runātājs, es gribētu uz tiem atbildēt. Vispirms, tātad par Eiropas Savienības patentu. Es gribētu atgādināt, ka mēs patreiz uh, raugāmies uz iespējām pastiprināt sadarbību šādu patentu sagatavošanā, un komisija ir sagatavojusi nepieciešamos elementus, kas demonstrē to, ka, lai nodrošinātu atbilstošo likumdošanu, kas veicina inovācijas. Noteikti, ja mēs ļautu uzņēmumiem uh, nodrošināt šo aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā, veicināt uzņēmumu konkurētspēju tīpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem, un viņiem tas būtu daudz lētāk nekā tas, ko piedāvā patreizajā likumdošana. Tādēļ mēs uzskatām, ka tā ir mūsu galvenā prioritāte, un līdz šim neviens to nav apšaubījis. izņemot dažas dalību valsts, kas nevarēja piekrist kompromisam, kas tika sagatavots Beļģijas prezidentūras laikā. Tā kā mēs uzskatām, ka šis ir piemērs, kas veiksmīgi parāda to, ko mēs varam darīt ar likumdošanu, lai veicinātu inovācijas. Tālāk vienotais tirgus precēm pakalpojumu, kādēļ mēs nepiemērojām spriedumu, kas izteikti žaun lietā. Es gribētu teikt, ka pakalpojumu direktīva uh, ir apspriesta gan parlamentā, gan padomē, tā patreiz tiek īstenot, un tādēļ mēs liekam uzsvaru uz šīs direktīvas pareizu īstenošanu dalību valstīs. Un es domāju, ka tas nodrošinātu patiesu vienoto tirgu pakāpojumiem tālāk valsts pasūtījumu. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp efektu politiku, kad uh, pasūtītāji pirktu par labāko cenu un labāko kvalitāti, bet kvalitāte nozīmē arī raudzīties uz to, lai varētu iegādāties pēc iespējas zaļākus produktus, attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem varētu raudzīties uz tiem pakalpojumiem, kas nodrošina lielāko šo sociālo aizsardzību. Tā kā es domāju, ka šeit ir galvenais atrast pareizo līdzsvaru. Domāju, ka šeit mēs, protams, varam darīt vēl daudz. Bet nekādā gadījumā mēs nedrīkstam uh, ziedot uh, valsts iepirkumu šo efektivitāti. Tā, kas attiecās uz PVN stratēģiju un kopējās korporatīvās nodok uzņēmuma nodokļu bāzes ieviešanu, katrā ziņā mūsu mērķis nav ieviest vienot nodokļu likmi, un komisija trīs nāks klajā ar savu priekšlikumu, ko pavadīs arī iepirkums izvērtējums. Uh, kur mēs esam izvērtējuši situāciju attiecībā uz konsultēto korporatīvo nodokļu bāzu uzņēmumiem un PVN vienotajā tirku un vispēcot par vispārējo ekonomisko interešu pakalpojumiem. Tātad, ko mēs darām attiecībā uz valsts atbalstu un valsts iepirkumu? Mēs raugāmies, lai Eiropas Savienības normas attiecīgajās jomās tiktu piemērotas tā, lai vietējās pašvaldības, kas veic iepirkumus uh, vai nodod atbilstošo pakalpojumu sniegšanu privātajām sektorām, lai tas būtu elastīgi un lai pašvaldības varētu izvēlēties, vai tās vēlas nodot pakalpojumu sniegšanu privātajiem uzņēmumiem vai arī saglabāt to publiskajā sfērā. Tātad kā valsts sniegt vai pašvaldības sniegt pakalpojumu. Tā kā katrā konkrētā gadījumā izvērtēšana notiek uz vietas. Un parlaments varētu noprecizēt es jums šos jautājumus attiecībā uz vispār ekonomisko interešu pakalpojumiem. Priekšsēdētājs, paldies. Pirms dodu vārdu uh, referentam, es gribētu lūgt mani aizstāt uh, attiecībā uz eh, šīs sēdes vadīšanu. Paldies, priekšsēdētājs. Pateicos visiem par um, devumiem es redzu, ka ik viens grib šeit sniegt savu devumu, protams, atbilstoši savai partijai. Es tā kā pārstāvu sociāldemokrātu partiju, vēlos redzēt sociālo raksturu komerciālos nolīgumos, un e, tomēr man ir sava manevrēšanas stelpa attiecībā uz Imko un Inta, un e, es nevaru izvērsties pārāk. Tas ir taču. Tādējādi gribēju uzsvērt to, kas mums likās ļoti svarīgi. Eh, un sociāla demokrātu grupai sociālais raksturs ir ārkārtīgi svarīgs. Nevarētu teikt, ka eh, netiek tas reāli patiesi kritizēts, jo tas ir eh, atzinums, un mēs varētu sniegt grozījumus, kas uzlabo situāciju, un, protams, runājot uz Eh, būtiskāku kritiku, kas eh, izskanēja. Vienotais tirgus ir viens no risinājumiem, kā mēs varam izkļūt no krīzes, un, protams, ka mēs nedomājam, ka nekādā veidā mēs nesamazinām konkurētspēju un uh, uzņēmumu sniegumu, taču mēs vēlamies tiem palīdzēt izkļūt no šīs krīzes situācijas ar vienotā tirgus palīdzību. Katrā ziņā esmu atvērta visiem ieteikumiem. Uh, un, lai varētu maksimāli tekstu uzlabot galīgajā versijā. Tas ir tas, ko vēlamies mēs visi. Paldies! Merci, Madame Andrēs. Paldies, Andrēs Berjekundze. Es atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 14. februāris. Un tālāk mēs pārējām pie darba kārtības 7. punkta, kas ir Eiropas Savienības un Irākas partnerattiecības un sadarbības nolīgums. Šoreiz mūsu kolēģis Emilio ir referents par šo punktu. Mums šobrīd ir pirmā viedokļa apmaiņa, un Emilio, ja var tevi aicināt izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju sacīt pirms eh, mūsu priekšsēdētājs Moreira iziet no sēžzāles, ka Manuprāt, e, pres, priekšsēdētājs Moreira iedvesmo mūs visu, ne tikai kolēģi Tārmut. Es to saku tāpēc, ka gribu vērst jūsu uzmanību vārda vislabākajā izpratnē uz tekstu, kuru es gatavojos komentēt. Domāju, ka jānorāda, ka šis ir viens no vissvarīgākajiem ziņojumiem INTA komitejā un arī ņemot vērā to, ka ziņojuma mērķis ir ļoti plašs un svarīgs. Pirmkārt, šeit mēs runājam par tādu valsti kā Irāka, kas nozīmē to, ko jūs visi jau zināt, un tāpēc es pārāk neizplīdu, neizplūdīšu eh, Irākas situācijas aprakstā kopumā. Taču gribu norādīt, ka ir ārkārtīgi būtiski tas, lai veiksmīgi darbotos politiskās un tirzniecīskās attiecības starp Eiropas Savienību un Irāku. Ir nepieciešams, lai šajā valstī valdītu stabilitātes. Tas ir pamat nosacījums, jo bez stabilitātes nevar uh, nodarboties ar autentisku tirzniecību, investīcijām un tiek apgrūtinātas attiecības starp Eiropas Savienību un Irāku. Lai jūs parāk nenogurdinātu, es norādīšu, ko esam sagatavojuši šeit. Vēlos sacīt, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Irāku attīstās un virzās ļoti strauji atšķirībā no to, tā kāda situācija bija pirms eh, pāris gadiem. Uh, un es runāju par periodu pirms invāzijas 2003. gadā, kad vienīgā klātbūtne bija Ziemeļamerikas klātbūtne. Un tagad, ja mēs skatām šo situāciju no abām pusēm, tad es gribētu sacīt, ka tā balstās uz trim pīlāriem. Pirmkārt, asociācijas un sadarbības līgums, kur mēs šobrīd. Uh, Eh, komentējumu. Otrkārt, tā saucamās eh, saprašanās memorands starp Eiropas Savienību un Irāku par enerģiju. Un treškārt, trešais pilārs būtu finanšu palīdzība, ko Eiropas Savienība pēdējā laikā ir sagatavojusi un sniegusi. Un eh, Eh, kopš 2003. gada tie ir miljārds eiro, ja mani dati ir pareizi. Gribētu uzsvērt to, ka svarīgi atcerēties to, ka eh, šis sadarbības nolīgums ir pirmā nozīmīgā saikne ar līguma raksturu starp abām pusēm. Uh, E, ka ir ļoti nozīmīgs juridisks ietvers gan politiskos, gan tirdzniecīskos aspektos, un, jo, kā jūs zināt, e, sarunas tika uzsāktas 2006. gada novembrī, 9. gada novembrī tās tika pabeigtas, un šobrīd mēs esam ratifikācijas procesā, kuru, kā cerams, pabeigsim 2011. gadā. Un tagad eh, darīšu zināmu to, ko es domāju, kas ir galveni elementi šajā nolīgumā. Pirmkārt, pirmkārt un galvenokārt, eh, ņemot vērā situāciju Irākā, tas ir politiskais eh, un drošības dialogs ar Irāku. Tādā veidā, ikvienā šāda veida nolīgumā vienmēr ir jāiekļauj slavenās cilvēktiesību klauzulas, to mēs nedrīkstam aizmirst. Nolīgumā tiek eh, paredzēts nopiet, nopietni skatīt tāds jautājums, kā enerģija, investīcijas, izglītība, zinātne, justīcija, apkārtējā vidū tā tālāk. Un, protams, tiek veidoti adekvāti mehānismi, lai varētu virzīt adekvātu nolīguma ieviešanu. Tagad daži vārdi par e, komer, tirdzniecīskajiem aspektiem. Kā jūs zināt, pilnīgi loģiski, vienīgais iespējamais veids un citādi nevar būt, Irāk ne, nepiedar pie pasaules tirdzniecības organizācijas un, protams, Eiropas perspektīva, un es domāju, ka no abām pusēm tiek uzskatīts, ka lai gan Irāka nav PTO locekle, šis nolīgums E, ir inspirēts ar PTO filozofiju un tā, no, tās noteikumiem. Un citādi nevar būt, jo Irāka pakāpeniski virzās uz pilnīgu integrāciju starptautiskajā kopienā, starptautiskajā ekonomikā un pasaules tirgos. Vislabākā recepte, e, e, e labāka recepte kā tā, ko piedāvā PTO nepastāv. Un ir paredzēts adekvāts eh, strīdu atrisināšanas mehānisms. Šis mehānisms ir ļoti nozīmīgs un tas ir nolīgumā paredzēts. Un ir preferenciālie būtiskie elementi, kas eh, attiecas uz um, publiskiem iepirkumiem, uz investīcijām un noslēgumā gribētu komentēt Kas tad ir galvenie mērķi šajā nolīgumā, kuru mēs komentējam? Kā jau sacīju iesākumā, pirmkārt un galvenokārt tā ir stabilitāte. Ir jāpanāk stabilitāte, bez stabilitātes nav iespējama autentiska netirzniecība, ne investīcija praktiski nekādā veidā. Nolīgums stimulē, piedāvā un virza institucionālās un sociāli ekonomiskās reformas, kuras jau ir laimīgā kārtā Irākā sākušās lai gan eh, varētu likties, ka tas tiek eh, pārāk bieži atgādināts, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka šāda tipa nolīgums eh, palīdz veidot labākus Irākas iedzīvotāju sociālos un ekonomiskos apstākļus. Un, protams, arī jāveicina divpusējās tirdzniecības apmaiņas, protams, balstoties uz PTO. Nu, principiem kaut gan atkārtoju, Irāka nav PTO locekli. Un runājot par tādu valsti kā Irāku, ir ļoti būtiska juridiskā drošība, eh, caurskatāmība un lai mēs varētu eh, runāt ar zināmu paredzamību, lai mēs varētu sagaidīt to, ka Eh, normālā veidā tiktu attīstīta gan ikdienas dzīve, gan investīcijas. Un noslēgumā gribu norādīt, eh, norunāt par enerģijas nodaļu. Šeit ir runa par instrumentu, kas ir ar ļoti nozīmīgu politisku vērtību, bet kur vēl aizvien nav adekvātas juridiskās vērtības. Un šī juridiskā vērtība, juridisko eh, instrumentu eh, sagatavošana tiks panākta tajā brīdī, kad tiks ratificēts uh, asociācijas līgums, kur komentēju. Un ceru, ka es jūs pārāk neesmu apgrotinājis un labprāt uzklausīšu jūsu visu e, komentārus. Paldies! Merci. E. Paldies! Gribētu pirms dodu vārdu kolēģiem e, mūsu komitejā un pēc tam Eiropas komisijā. Gribētu pasvītrot divus aspektus. Kā jau kolēģis Mendes sacīja, šajā nolīgumā ir tirznieciskā sadaļa, kas ir uh, šķiet visvarīgākā. Un tomēr e, mūsu komisijā ļoti nedaudz strā, ir strādājusi pie šī partnerattiecību nolīguma, un es domāju, ka mums, kā dažādu politisko grupu pārstāvjiem, kā koordinatoriem, vēlāk būs jāvērtē tā loma, kādai būtu bijis jābūt Inta komiteja šāda veida partnerattiecību un sadarbības nolīgumos, jo ņemot to milzīgo nozīmi komerciālajam pīlāram, nav pieļaujams, ka mūsu komiteja tiktu šādā veidā tik maz piesaistīta procesam, un es gribētu arī jautājumu šādu uzdot Eiropas komisijai un gribētu, lai komisija arī pārdomātu iespējamo atbildi, ir kādā veidā komisija redz parlamenta lomu šajā sakarā. Man vienbrīd likās, ka šis partnerattiecību nolīgums saucās e, tirzniecības un partnerattiecību nolīgums, angļu valodā trade partnership agreement, kas e, būtu nostādījis Inta komiteju daudz svarīgākā lomā, bet šis e, Eh, šis virsraksts, šis nosaukums vēl vairāk attīstījās un eh, piešķīra afet komitejai lielāku svaru. Bet es domāju, ka mūsu komiteja tā eh, strādājam tieši tāpat kā Eiropas komisija, lai mēs varētu būt ar savu pilnvērtīgu lomu procesā un esam pārliecināts, ka lietas virzīsies pa pareizo ceļu. Un tagad es gribēšu aicināt kolēģus izteikties Teilor kungs. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Menendes kunga ievadā jūsu uh, aicinājums uz stabilitāti bija galvenais priekšnosacījums, un mēs no savas puses esam noraizējušies, ka stabilitāti varētu apdraudēt valdība, kas patiesībā valsti nespēja kontrolēt un kurai ir maz leģitimitātes. Un mēs neesam pat īsti pārliecināti, vai tai ir uh, Pietie, vai tā ir pietiekami leģitīma vest sarunas par starptautisku nolīgumu? Es domāju, ka ikvienu interesē jūs redzējums uz šo jautājumu. Vai jūs domājat, ka Irākas varas iestādes vispār zina, ko viņi pāraksta un ko viņi darīs attiecībā uz nacionālo politiku un investīcijām, piemēram, par um, ierobežojumiem attiecībā uz ārvalstu investoru investīcijām un politiķu prasības attiecībā uz tehnoloģiju nodošanu un investoru pienākums likvidēt uh, visus um, apkārtē vidē nodarītos post zaudējums pirms tās aiziet no valsts. Tie nav tikai ekonomiskas dabas jautājumi. Te ir jautājums arī par globālo drošību un mieru reģionā. Kas attiecās Irākas tautu, viņiem ir nepieciešama arī sava telpa ekonomikas politikā. Paldies! Mr. Campbell. Kambelkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot pāris jautājumus. Vai tas fakts, ka mēs tiecamies uz partnerības un sadarbības līgumu ar Irāku, nozīmē, ka politiski Eiropas Savienība atzīst jauno Irākas valdību. Protams, ir šī Irākas kara vēsture, kas nenoliedzami jāņem vērā. Otrakārt, Irākas kara laikā lielākie kreditori bija Sadam, Sadam Huseinam bija Francija un Krievija, kas abas bija pret kāru. Un jautājums, vai Irākas kredītspēja patreiz eh, tiek atzīta par pozitīvu un vai ir iespējams slēgt sadarbības līgumu ar valsti, kura uh, nav kredītspējīga? Paldies! Daniel? Daniel? Jā, te mēs runājam par uh, turpmākajām tirzniecības attiecībām ar Irāku. Tas turpinās jau vairākus gadus, tos starp arī mūsu komitejā. Uh, Un es vēlētos eh, zināt, kā komisija ar saviem panākum, pasākumiem plāno nodrošināt diversificētu ekonomiku Irākā. Ar kādiem pasākumiem tad komisija vēlas nākt klajā, lai nākotnē mm, naftas eh, eksports eh, neveidotu 100% no Irākas eksporta, bet būtu runa arī par citiem sektoriem. Uh, Un otrkārt, kā tad īsti tautai eh, tiks dot iespēju nodrošināt sev labklājību? Commission, uh... Eh, Komisēja. Man šķiet. Manuprāt, Olivier de la Rusils, ne, viņš ir klāts, jā. Sī. Paldies, es domāju, kam. Uh, eh, referents. Uh, E, ļoti izsmeļoši izteicās, tāpēc es mēģināšu tikai izteikt dažus komentārus vai atbildēt uz jautājumiem, kas attiecās uz šo nolīgumu. Šis nolīgums, tā mērķis ir, kā jūs to sacījāt, nodrošināt e, juridisku nediskriminējošu un stabilu ietvaru tirzniecībai un investīcijām ar Irāku. Tāpat arī tā mērķis ir integrēt jau paveikto PTO pamatnoteikumu šajā nolīgumā, lai varētu nodrošināt gan paredzamību, gan stabilitāti tirzniecībā, gan arī eh, pārejas periodu vēlākai iestājai PTO. Irākas uh, nolīgumā ir integrēti PTO pamatnosacījumi, tādi kā visfavorizētākās nācijas, uh, nosacījumi valsts režīms, uh, vesela rinda citu pamat elementu starptautiskajā tirzniecībā. Tas viss nav tāds vienkāršs sasniegums, jo No daudz kā nācās atsacīties, un tas veids, kā mums, kā mēs vedām sarunas, ņemot vērā dažādos grozījumus, jo irākieši, neraugoties uz labo gribu noslēgt šo nolīgumu ar Eiropas Savienību, viņiem nebija ne muitas sistēmas, ne likuma par intelekto īpašumu, ne e, ves, e, likuma par valsts iepirkumiem, ne arī administratīvās kapacitātes e, iestrādāt to, kas tika piedāvāts. Tāpēc mums vajadzēja būt ļoti elastīgiem, samazināt savas ambīcijas, paredzēt ad hoc klauzulas un veselu rindu citu klauzulu ņemot vērā uh, uzņemto saistību kvalitāti. Un es domāju, ka mums uh, izdevās veiksmīgi ņemot šo situāciju darbu īstenot, jo runājot par valsts iepirkumiem, pakalpojumiem, Eiropas uzņēmumiem, uh, sasniegumi ir ļoti labi, balstoties uz kuriem irākieši šķiet uh, ļoti labi saprata uh, uz ko tie parakstās, ko tie apņemās, piemēram, pakalpojumu ziņā ir eh, atsacīšanās klauzula, kas dos iespēju eh, pakāpeniski viņiem savas saistības pielāgot. Tālāk, lai atbildētu uz eh, jūsu uzdotajiem jautājumiem. Runākot, runājot par Irākas ekonomikas daudz diversifikāciju E, kā jau ikvienā ekonomikā tas ir viens no pamatmērķiem, bet mums ir pamata nosacījumi, kas paredz nosacījumus kopumam, kas dod iespēju nacionālajiem un Eiropas operatoriem piedalīties ekonomikas diversifikācijā ar rezultātiem, kas ir pamatā atkarīgi no tā, kā. Ka tiks eh, veidot iekšējā politika, piemēram, ar Alžīriju, mēs redzam, ka rezultāts ir krietni mīkstināts. Tātad šis ir pamatnolīgums, kas neparedz ieņemt eh, likuma devēja vietu. Vai var noslēgt eh, nolīgumus ar E, valstīm, kurām mēs šaubāmies par kredītspēju. Noslēguma mērķis ir paredzēt, e, nolīguma mērķis ir paredzēt vispārīgus nosacījumus. Un Eiropas nosacīja, e, uzņēmumiem būs tieši tādi paši nosacījumi kā nacionālajiem uzņēmumiem, kas ir ārkārtīgi būtiski un kas arī līdz ar nediskriminācijas klauzulu garantē to, ka izturēšanās būs vislabākā. Uh, Es domāju, ka es būšu šobrīd izklāstījis visu attiecībā uz e, tirsniecības sadaļu, tālāk par PCA sadaļu. Es um, negribētu uzsākt diskusijas par parlamenta lomu um, nolīguma noslēgšanā. Šis uh, virsraksts tika pieņemts no galvenās sarunvedēja puses, lai atspoguļotu uh, Ehm, saistības, kas bija plašākas nekā sākotnēji paredzētas. Un mēs gribējām uzsvērt šo Irākas atzīšanas lomu, piešķirot nolīgumam būtiskāko nosaukumu salīdzinājumu ar sākotnēji paredzēto. Paldies, priekšsēdētāji! Merci. Uh... Paldies! Un Menendes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Komisijas pārstāvis atbildēja uz atsevišķiem vai dažiem no jautājumiem un komentāriem, ko šeit izsacīja citi kolēģi. Ah, bet neatbildēja, bet varbūt arī nav īstais brīdis, vai arī nav īstā persona šobrīd, bet uz eh, priekšsēdētāja Žado novērojumu attiecībā uz. Uh, iespējamu lielāku iesaistīšanos no INTA komiteja puses un INTA komitejas loma vispār šajā jautājumā. Un priekšsēdētā grib atkārtot, ka komisija ir atbildējusi uz vairākiem novērojumiem un jautājumiem, taču neizpaudās par jūsu sākotnējos sacīto par INTA lomu. Uh, šajā, šajā pasākumā. Tas tomēr būtu jāturpina skatīt tālāk kolēģim Teiloram. Gribētu sacīt, ka, mm, manuprāt, Irāks valdība nekontrolē pietiekami spēcīgi visu, taču jānorāda, ka sarunas tiek vēstas starp Eiropas Savienību un valdību. Es negribētu šeit neko eh, kvali, eh, izteikties par valdības leģitimitāti, tas netilpst manā galīgi kompetenci. Taču eh, tā ir izveidota valdība, ar kuru Eiropas Savienība ir attiecības sākotnēji politiskas un pēc tam tīri atvasinātā veidā komerciāla raksturā. Un atklāti sakot, kolēģi, eh, Taylor, esmu optimistiskāks nekā jūs, eh, ņemot vērā to, ka irākieši labi informēti apzinās, ko tie gatavojas parakstīt varbūt komisija un parlamentārieši arī varētu pasakot tam vairāk, ko tie gatavojas parakstīt. Tālāk kolēģi Kembel, tik tiešām gribu sacīt uzskatu, ka Eiropas Savienība atzīst valdību, jo nevar vēst sārunas ar otru pusi, ja šī puse nav diplomātiski un politiski a priori atzīta. Un es nezināšu pateikt, vai ir atmaksāti visi piešķirtie kredīti. Tas ir pavisam cits jautājums, kas būtu jāizpēt. Es uz šo brīdi to nevaru pateikt. Tālāk kolēģim Kasparī un komisijai uz zināmā mērā atbildēju, jo tik tiešām es to nemīnēju iepriekš, lai saīsinātu savu stāšanos, taču tik tiešām 99,9% no importā Eh, no Irākas Eiropas Savienībā ir nafta. Un, ja būtu attiecīgi, tad šāda diversifikācija būtu nozīmīga. Šķiet, ka vairāk uh, neko šobrīd izklāstīt nevar. Esmu jūsu, um, jūsu rīcībā formālai, neformālai viedokļu apmai, apmaiņai. Un uh, ar to arī gribu pateikties par uzmanību. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Mēs. Uh, apspriedīsim koordinatoru sanāksmē vislabāko veidu, kā skatīt šo partnerattiecību no, un sadarbības nolīgumu. Un tagad mēs pāriem pie astotā punkta. Es atgādinu, tā kā darba kārtība ir ļoti piesātināta, tad uh, Eh, provizori ziņojums 3. martā, būs 24 stundas, lai iesniegtu grozījumus, eh, un komitejā balsosim 16. martā, bet tagad 8. Eh, darba kārtības punkts, kas attiecas uz izmaiņas Korejas un uh, Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības nolīgumos. Mēs uh, atlikām balsojumu nevis par eh, piesardzības klauzulu, bet par nolīgumu uz, pašu uz šodienu, lai dotu iespēju vairākām politiskām grupām integrēt jautājumu par Korejas politiku cīņā pret klimatu pārmaiņām, konkrēti politiku attiecībā uz CO2 E, izvešu apjomu automobīļos, un, manuprāt, katrā grupā ir šo likumdošanu izpētījusi. Un šī punkta mērķis mūsu darba kārtībā ir uzklausīt atgriezenisko saikni no komisijas puses par šīs Korejas, po, par šo Korejas politiku attiecībā uz CO2 izmešu no automobīļiem apjomu. Un visumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Dienvidu Koreju. Savukārt pēc tam notiks debates ar referentiem, ar um, Garcia Bers. Garcija Bersero kungs, tagad jums tiek dots vārds. Be... Paldies, priekšsēdētāji, es uh, nerunāšu ilgi, jo es uh, vēlējos uh, nākt klajā ar diviem komentāriem. Protams, ka komisija mm, strādā pie šī jautājuma, strādā arī pie Inta nostājas attiecībā uz Korejas eh, drošības regulējumu, un eh, šis jautājums tiek skatīts koplēmuma procedūrā, un mēs eh, ceram, ka šodien tāpat arī tiks uh, veiksmīgi nobalsots par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku. Es saprotu, ka jūs vēlējāties dzirdēt komisijas novērtējumu. Mēs pievērsīsimies diviem aspektiem. Pirmkārt, tiesību aktiem, kurus komisija plāno ieviest attiecībā uz CO2 emisiju, un otrkārt par Korejas un ASV nolīgumu attiecībā uz noteiktiem brīvās tirzniecības nolīgumu aspektiem. Uh, Attiecībā uz Korejas CO2 tiesību aktiem pagājušo nedēļu mums bija mm, tehniska sanāksme, kur mēs atbildējām uz virkni dalību valstu jautājumu, un mēs eh, labprāt saņemsim arī no Inta komitejas eh, detalizētākus jautājumus, ja tādi būs. Bet eh, tika panāktas divas būtiskas lietas. Pirmkārt, Korejas vīdes eh, ministrijas ierosinātie grozījumi eh, tiks eh, ieviesti vīdes tiesību aktos un uh, Eiropas ražotāji ir norādījuši, ka mm, viņi varētu saskarties ar neadekvātiem uh, slogiem uh, Un uh, mēs pievērsāmies uh, šīm viņu bažām un uh, rūpējamies par to, lai šīs viņu bažas tiktu ņemtas vērā. Es uzskatu, ka mēs esam snieguši pietiekamu rakstisku informāciju komitejai, bet mēs varētu izklāstīt savus apsvērumus arī detalizētāk, ja tas būs nepieciešams. Es vēlētos arī uzsvērt, ka process ir noritējis tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēti Korejas nodomi samazināt CO2 emisijas. Mēs esam uh, mēģinājuši virzīt mūsu diskusijas ar Korejas iestādēm tā, lai netiktu apdraudēti Korejas uh, izziņotie mērķi. Un es arī ceru, ka šajā tehniskajā uh, informatīvajā pasākumā pagājušajā nedēļā mēs arī esam snieguši pietiekams apliecinājums Korejas Iestādes arī ir paudušas, eh, ka ir gatavas eh, risināt Eiropas Savienības eh, pārstāvi paustās bažas. Un otrais jautājums, kuram mēs nepievērsāmies sākotnēji, bet tas arī ir ārkārtīgi svarīgs, ir papildu nolīgums starp Koreju un ASV par eh, dažiem brīvā tirzniecības nolīguma aspektiem. Pavlo Salva ir uzdevis jautājumus eh, par šo jautājumu, un es eh, vēlētos uzsvērt, ka šis papildu nolīgums nekādā veidā neradītu nelabvēlīgus konkurences noteikumus Eiropas Savienības eksportētājiem Korejas tirgū. Es vēlos uzsvērt divus aspektus. Pirmkārt, šajā nolīgumā ir paredzēta īpaša garantijas klauzula automobiļu ražošanas sektoram, bet eh, šī klauzula nekādā veidā neatšķīras no tās, par kurām mēs esam runājuši ar Koreju. Un uh, Līdz ar to ASV automobiļu ražotāji nekādā veidā nenonāk labvēlīgākā situācijā nekā Eiropas ražotāji. Otrs aspekts attiecas uz inovāciju drošību, un mūsu sākotnējais vērtējums ir tāds, ka arī šeit Eiropas eksportētājiem nerastos konkurētspējas problēmas. Un uh, darba grupā par automobīļu nozari. Mēs uh, mēģināsim nodrošināt to, ka Koreja pilnībā izpildīs arī savus pienākumus attiecībā uz šiem jautājumiem. Komisijai ir prieks sadarboties ar šo komiteju, un es ceru, ka šodien, kad komisijai būs svarīgs balsojums eh, par eh, šo par šiem jautājumiem. Mēs veidosim pamatu veiksmīgai turpmākai sadarbībai ar jums. Merci, uh, Paldies, kolēģis Roberts, kurš ir Eh, daudz strādājis pie šī brīvā tirdzniecības eh, nolīguma, kuram nebija jāklausās pārāk daudz, lai varētu atbildēt jau uz sacīto. Paldies, Robert. Uh, Paldies! Atvainojiet, ka nedaudz nokavēju, bet. Eh, št... Jā, apvienotajā karalistē ir neliela problēma, laika apstākļi nav labi un gaisa satiksme ir apgrūtināta, bet nu par to mēs šodien nerunāsim. Uh, Es vēlētos atsaukties uz jūsu nu pat teikto. Jūs esat uh, smagi strādājuši, un CO2 emisijas ir uh, arī viena no mūsu uh, rūpju jomām. Pagājušo nedēļu jūs ļoti labi skaidrojāt jau esošo dokumentāciju, un mani apmierina rezultāti. Es uzskatu, ka Šis ir no tiem gadījumiem, kad parlamentam kopā ar tā partneriem ir izdevies uh, risināt jautājumus, nepaļaujoties uh, tikai un vienīgi uz komisiju. Es uzskatu, ka jūs esat paveikuši lielisku darbu, un es vēlētos, lai mēs ķertos pie balsošanas. Uh, Ne, ne visi balsos par Korejas eh, brīvās tirzniecības nolīgumu. Es saprotu arī tos, kas nebalsos. Šorīt, sešos no rīta, vienā no mūsu valsts televīzijām bija diskusija par tirzniecības nolīgumiem, un uh, Speciālisti apgalvoja, ka šis uh, nolīgums ir lielisks, tas uh, nodrošinās lielāku labklājību Eiropas Savienībai un uh, apvienotās karalistas plašsaziņas līdzekļos tātad tas izskanēja. Es vēlētos pateikties jums un ēnu referentam un citiem, kas strādāja pie šī atzinuma un atvainojiet, ka nokavējos. Merci. Euh, maintenant, je donne la parole à notre... Paldies. Tagad euh, došu vārdu kolēģim Pablo Salvam, kurš uh, mēģināja nomainīt Benzēmu Barsas eh, eh, uz, uzbrukuma, eh, kā Barsas uzbrucējs. Paldies! Es gribētu pateikties referentam, pateikties visiem, kuri strādājuši pie šī jautājuma. Un mēs pateicamies Pateicamies visiem, kas ir strādājuši pie šī nolūguma. Gribu pateikties par jautājumu skaidrošanu. Manuprāt, pilnīgi praktiski viss ir izskaidrots attiecībā uz šo nolīgumu, izņemot vienu nelielu jautājumu, kuru es gribētu tomēr uzzināt sīkāk. Piecu gadu eh, gaitā Eiropas ražotājiem nācās Eh, pielā, pielāgoties standartiem 29 kopumā, kas izmaksāja uh, uh, izmaksāja krietnu summu, savukārt Savienotās valstis uh, ir uh, saražojušas uh, kopskaitā 25 tūkstoši automašīnu neveicot nekādas korekcijas. Un uh, Eh, kā eh, Da, šis vienīgais punkts man nav skaidrs no līgumā. To jūs varētu paskaidrot man sīkāk. Paldies. Merci. Paldies, vai ēnu referenti gribētu izteikties? Priori non. Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā es savas grupas zaļo vārdā norādīšu, ka pirmkārt Roberts ir gandarīts, ka Džeims Bonds varēs izmantot savu Aston Martinu, lai braukt uz Koreju, bet e, mums nopietnāk runājot ir patiesas bažas par Eiropas stratēģiju Korejā tirzniecīskā ziņā. Eiropas Savienība nav parakstījusi tirdzniecīskos nolīgumus ļoti ilgu, un viens no pirmajiem nolīgumu paraugiem apstrīdas, neraugoties uz to, ko eh, un apdraud, neraugoties uz komisijas sacīto, vides politiku. Tas ir ļoti bīstams signāls Eiropai. Jautājums nav tik daudz attiecībā uz CO2 masu, ko izmetīs šie, CO, eh, šie Eiropas automobīļi Bet eh, pirmkārt jautājums ir par principu. Ja Eiropas Savienība ir no Korejas panākusi eh, šo vides eh, ambīciju samazinājumu, tad kāds būs nākamais etaps dažādos komerciālos nolīgumos un tīri savstarpīgā veidā tad, kad Kanādā Eiropas Savienībai sacīs, mēs vēlamies, lai tiktu mainīta Eiropas direktīva, piemēram, par degvielas kvalitāti, lai varētu vai kurināmā kvalitāte, lai varētu ieskatīt eh, Kanādas eh, smilšainā, mm, eh, smilšainā bitumeni jautājumu, un mēs teiksim, nē, mēs paturam to pašu direktīvu, vai tad varēs sacīt tieši tāpat kā Koreja, lūk, tā kā tas ir mūsu interesēs eksportēt un jūsu interesēs pārskatīt jūsu vides politiku, mēs samazināsim savas eh, ambīcijas apkārtējās vides ziņā. Tad tā būs eh, kļūda no Eiropas Savienības uh, iesaistīties eh, lejup ejošā virzībā vīdes aizsardzības ziņā. Tad mēs eh, paveiktu pretējo tam, kas būtu jādara šajā vīdes aizsardzības ziņā. Un tāpēc mēs savā grupā balsosim pret šo nolīgumu, kas mūsuprāt apdraud un ļoti nozīmīgu būtisku Eiropas Savienības principu, kas ir vides aizsardzība, kas ir nepieciešams ikvienā šādā nolīgumā. Un, um, Es eh, nezinu, vai komisija gribētu rieģēt uz runātāju sacīto. Yes, uh, Lielas paldies, pavisam īsi. Es gribētu atbildēt uz diviem konkrētiem jautājumiem, ko uzdeva Salbakungs un jūs. Tātad par drošības standartiem. Kā jau Pablo Salva minēja, mēs vedām sarunas ar Koreju attiecībā uz 15, 50 svarīgākajiem drošības standartiem, tur Koreja nodrošinās pilnīgu ekvivalenci. Tas attiecās uz visiem tiem standartiem, uz kuriem eh, Eiropas ražotāji norādīja, kas ir ļoti svarīgi, lai notrošinātu atbilstību. Un tātad attiecībā uz eh, šiem standartiem tiek uh, nodrošināt pilnīgu atbilstību bez jebkādiem kvantitatīviem ierobežojumiem. Attiecībā uz atsevišķiem citiem standartiem tiks noteikts pārējais periods, kamēr Koreja pielāgos savu likumdošanu Eiropas likumdošanai, un visi tie standarti, uz kuriem ražotāji norādīja, kas nav prioritāri, un kas nenodroš, kas, teiksim, nenozīmē būtisks novirs un atbilstības, tās tik šie standarti tiks iekļauti pārējais posmā. Tomēr šie standarti nedrīkst kalpot par šķērsli ienākšanai tirgu. Tādēļ mēs esam visai pārliecināti, ka līgumā starp Koreju un ASV nav nekas, kas varētu nozīmēt konkurences izkropļošanu Eiropas eksportētājiem Korejas tirgu. Jebkurā gadījumā mēs norādījām, tas ir jautājums, kam rūpīgi sekosim šo līgumu īstenošanas gaitā. Tālāk par Jāropkungu uzdoto jautājumu. Jāropkungs, es varu apsolīt, ka Eiropas komisija strādājot pie šī jautājuma kopā ar mūsu kolēģiem ar, no, no klimata ģenerāla direktorāta mēs nekad nepieļaujam nekādas novirzes no dabas aizsardzības normām, un mēs esam vēlreiz norādījuši Korejas varas iestādēm, ka mēs negribam un neesam gatavi piekāpties e, šajos jautājumus, tīpaši skaties uz CO2 emisijām, lai tas neradītu negodīgu slogu Eiropas eksportētājiem, jo sākumā bija skaidrs, ka Korejas iesniegtais priekšlikums paredzēja pārmērīgi smagu slogu ražotājiem, kuri attiecībā uz minētajām precēm veido tikai 3% no importējā tirgu. Mēs esam centušies notrošināt labu līdzsvaru šajā jautājumā, un mēs esam gatavi, protams, sniegt papildus skaidrojumus, ja jums tāda ir nepieciešama, bet gribētu vēlreiz pasītrot, ka uh, šīs normas nekādā veidā uh, neapdraud Korejas saistību izpildi attiecībā uz CO2 emisijām. Paldies! Merci. Uh... Paldies, un pāriem pie nākamā punkta atgādinu, kā mums ir jābalso pulksten piecus, bet ir vēl viens ļoti svarīgs punkts par Maroku un informatīvs un viedokļa apmaiņas punkts no kom, e, komisijas puses par Eiropas uzņēmējdarbības organizāciju tīklu un priekšlikums par resursu centru. Jūs zināt, ka mums e, notiek regulāras e, šīs, šie pasākumi, un e, tagad vajadzētu zināt, e, E, cik tālu mēs šajā sakarā esam tikuši komisijas Eberkungs lūdzu? Yes, thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Man sauc Kristiāns Sībers un es esmu Rūpniecības un uzņēmumu ģenerāldirektorā direktorā struktūra vienībā, kas atbildīgi par sabiedriskām attiecībām vadītājs. Tad, kas attiecās uz mm, piekļūt trešo valstu tirgiem, Mēs redzam, ka tikai dažviet ir veikti pētījumi. Mums ir nepieciešama papildus informācija, lai sniegtu atbalstu mūsu lielajiem uzņēmumiem, lai tie varētu veiksmīgāk eksportēt savas preces. Mēs strādājam kopā ar Eiropas biznesa organizācijām jau kādus desmit gadus. Tās ir privāti finansētas Eiropas uzņēmumu pārstāvniecības, galvenokārt lielo uzņēmumu pārstāvniecības, kurām ir savas pārstāvniecības trešajās valstīs. Mēs viņus nefinansējam, bet mēs aicinām viņus divas reizes gadā uz uh, tikšanās reizēm, lai, teiksim, mm, nodrošinātu šo viedokļu apmaiņu. Šīm biznesa organizācijām ir uh, ļoti vērtīga informācija par tirgiem trešajās valstīs. Šīs eksperta zināšanas ir saistīts ar tādiem jautājumiem, kā piemēram piekļūt trešo valstu tirgiem un šķēršļi iekļūšanai šajos tirgos. Šāda informācija varētu būt noderīga tiem uzņēmumiem, kuri grib realizēt savus preces ārvalstīs, kā arī atbilstiešiem komisijas dienestiem. Eiro, EBO tīkls ir ierosinājis uh, atvērt savu biroju arī Briselē. Kopumā mēs atbalstām šādu sadarbību un dažādu ekspertu zināšanu apvienošanu, kas ir savstarpēji papildinošas un nekonkurē viena ar otru. Piemēram, ir dažādas iniciatīvas uh, par zināšanu apkopošanu attiecībā uz trešo valstu tirgiem, ierobežojumiem piekļuvē šai, šajiem šiem tirgiem un Eiropas Savienības līmeņa datubāze pār šķēršļiem trešo valstu tirgos. Katrā ziņā e, šāda eksperta zināšanu izmantošana ir ļoti noderīga un svarīga. Šis EBO ierosinātais e, birojs varētu nodrošināt atbilstošas funkcijas, uh, bet ir svarīgi, lai nenotiktu pārklāšanās. Mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs ne, nesniegtu finansējumu, nelabvēlīgi ietekmējot citus dalībniekus. Šī iemesla dēļ mēs neesam sagatavojuši atzinumu par pieprasīto finansējumu, jo nepastarpināt Eiropas Savienības finansējumu piešķiršana uh, um, EBO pārstāvniecībai varētu radīt nevēlamu precedentu, kā arī izkropļot konkurenci. Patreiz komisija gatavo paziņojumu parlamentam un padomēji par atbalstu Eiropas Savienības maziem vidējiem uzņēmiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības stratēģiju un Eiropas Savienības uh, vienlīdzīgu atbalstu visiem šādiem uzņēmumiem. Komisija organizēs martā sabiedriskā konsultāciju procesu un publikācija varētu būt kaut kāds vasarā vai septembrī. Komisija balstīsies uz pētījumu konstatējumiem, kas tika finansēts ar Eiropas parlamentu atbalstu par mazo vidējo uzņēmumu starptautiskā uh, Eh, darbības veicināšanu, kā arī izmantosim rezultātus no izmēģinājumu pētījumiem. Piesaistot atbalsta birojas Indijā un Ķīnē, un tad komisija sagatavos vadlīnijas un princips par šo savstarpējo papildinājumību starp esošajiem un jaunajiem atbalsta dienestiem. Eh, paldies par šo informāciju. Mēs ņemsim eh, to vērā visās diskusijās, kas notiks par budžeta jautājumiem, lai varētu noskaidrot, kāds būtu vislabākais atbalsts šīm iniciatīvām. Paldies, komentāru nav. Es eh, piedāvāju pirms vadību uzņemas atkal Vitāls norādīt, ka sākas sanāksme aizslēgtām durvīm. Un šajā zālē var palikt eh, deputāti, intā personāls, intā sekretariāts, eh, grupu politiskie padomnieki, deputātu asistenti un juridiskie dienesti. Pārējiem, diemžēl, ir līdz.